Kolēģi, nākošais jautājums darba kārtībā ir ieteikums otrajam lasījumam Frederikas Rīses kundze par dalību valstu iespēju ierobežot vai aizliegt ģeomo audzēšanu savā teritorijā. Tagad dodu vārdu uz četrām minūtēm referendē Rīses kundzei. Paldies, prieksēdētājs kundze. Esam iekavējuši gan rīz.